So if I can call the meeting uh, to order. Uh, Cienījamie kolēģi, sāksim šīs dienas sanāksmi. Es šodien vadīšu sanāksmi, jo mūsu priekšsēdētāja ir aizkavējusies uh, trialogā par telekomunikācijām. Tādēļ man ir tas gods sākt šīs pēcpusdienas sanāksmi. Es vēlētos minēt septīto punktu mēs to gribētu pārcelt. Gribēju jautāt, vai kolēģi tam varētu piekrist. Tas ir punkts par virzību uz labāk vienotā tirgus regulējumu izveidi. Tātad, ja ir pieņemams, ka mēs to pārceļam, redzu, ka žmā ir galva, tātad noņemam to no darba kārtības. Visādi citādi Mums ir eh, tātad mūsu eh, darba kārtības projekts, vai mēs varam to pieņemt, lieliski varam ejam tālāk. Priekšsēdētājs paziņojums sveicu tos, kas eh, vēro web straumēšanu šai komitejas sanāksmē. Tagad tas ir iespējams. Mēs esam komiteja, kas atbild par digitālo vienoto tirgu, un tāpēc ir lieliski, ka mēs paši esam gatavi tam visam. Eh, dokumenti arī ir pieejami tagad eh, caur šo elektronisko aplikāciju gan eh, komitejas locekļiem, gan asistentiem. Vispirms jāapstiprina 4. jūnija sanāksmes protokols, vai varam tos apstiprināt, vai kādam ir iebildumi? Šiet, ka nē, tādā gadījumā uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Tālāk informācija par trilogiem. Vispirms gribēju uh, eh, ja pastāstīt jums par darba grupu, kuru es jūsu vārdā apmeklēju pār intelektuālā īpašuma tiesībām. Mums bija sanāksme 3. jūnijā, kas bija veltīta audiovizuālās sektora tematikai. Un Mēs uzklausījām prezentācijas no uh, nozares finansētājiem, no patērētājiem, uh, no akadēmiķiem. Un dažādie viedokļi arī atspoguļoja šī jautājuma ārkārtīgi lielo sarežģītību. Ne tikai tādēļ, ka tas aptver ļoti daudz atšķirīgas jomas, Mm, bet tādēļ, ka pati joma ir sarežģīta. Es ļoti daudz uzzināju par to, kāds īsti darbojas, kā tas izskatās no radošo mm, autoru puses, no scenāristu puses un tā tālāk, kā tas izstās no zinātnieku, no pasniedzēju viedokļa. Un šeit es gribētu teikt, ka eh, ļoti bieži rodas interešu konflikti eh, un Mums ir e, jāraugās, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, un šķiet, ka e, Džūlija, kas e, ir no juridiskās komitejas, varbūt to var apstiprināt, ka nākošā gada janvārī šķiet, ka mēs ieraudzīsim priekšlikumu par autortiesībām. Jūlija varbūt varēs tuvāk to pastāstīt, tā kā lietas joprojām kavējas, tas nevirzās tik ātri uz priekšu. Uh, jo viss ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, nevis jānāk lai ar sasteigtu priekšlikumu. Tā tad eh, cerams, ka janvārī mēs sagaidīsim šo te mm, tiesību aktu priekšlikumu par autortiesībām. Un eh, nākamo sanāksmes, diemžēl, nevarēšu apmeklēt, to varēs dalīt, darīt viena no manām asistentēm, bet ir svarīgi parādīt, ka mēs esam aktīvi, ka mēs arī šeit spēlējam svarīgu lomu, raugoties uz to, kā noris šī reforma. Vai ir kādi komentāri? Lūdzu. Jā, ceturtdienas rīta sanāksme būs par panorāmas brīvību. Tas ir eh, ļoti pretrunīgs jautājums. Tagad būtu ļoti labi, ja kāds no jums arī būs klāt. Es Eh, pārstāvēšu jūrī. Pēc attiecībā uz kalendāro grafiku, es nezinu, varbūt, ka komisijas pārstāvis, ja eh, viņš ir klāt, varētu mūs eh, iepazīstināt ar to. Nē, šķiet, ka nē, bet es uzzināju par šo te grafiku zinām apmēram, kas notiek komisija šajā sakarā, un sekretariāts kontaktēsies ar katru no jums, eh, ar eh, aizstājējiem. Es redzu, ka šeit ir Dans, tā tad arī citi kolēģi tiks eh, informēti, un panorāmas jautājums ir ļoti svarīgs jautājums, tādēļ ir svarīgi, lai, kāds, lai kolēģi tur būtu pārstāvēt. Man ir jābūt, diemžēl, Skotijā uz sanāksmu Glāzgovā. Uh, sanāksme no sākuma bija plānota trešdienā, un eh, tāpēc es nevarēju pārkārtot savu darba kārtību, kalendāru, lai tiktu šo sanāksmi. Nākošais darba kārtības eh, punkts ir par darba grupas darba rezultātiem, kolēģis varēs mūs informēt. Tālāk nākošais jautājums. There we go. Can I hand it over to you, Andres? Thank you. Thank you. Uh, kas varētu mūs apgaismot uh, par uh, šo nākamo jautājumu? Puzokungs strādā pie šī jautājuma. Viņš varētu jums sīkāk pastāstīt, kas ir noticis pagājušā ceturtdienas trialogā Viņš man sacīja, ka vēlas mūs informēt, ka pagājušajā ceturtdienā, kas bija pirmais trialogs, un sarunas faktiski varēja jau noslēgt, jo fails ir īs, un līdz ar to bija iespējas pirmajā sanāksmē pabeigt sarunas. Viņš ir eh, pārliecināts par sevi, un mēs ceram, ka pēc korefēra arī trešdien šajā nedēļā dzirdēsim labas ziņas. Tas ir arī saistīts ar PTO nolēmumu, ar ko ir jātiek, eh, kas ir jāņem vērā Eiropas Savienībai. Ir jāatsauc MRM izņēmumi Un kas attiec uz šo izņēmumu, tad eh, galīgais teksts noteiks jaunus eh, kritērijus, eh, kas ir saistīti ar produktu izgavošanu no roņiem, roņu ādas, kas ir atļautas iezemiešu kopienām, kā inuitiem un citām, lai nodrošinātu sev pārtiku un tradicionālos iztiks avots Šeit galvenokārt juma nav, runa nav par uh, ikdienas eh, dzīvi mm, šām siltīm, bet gan uh, par uh, šo produktu izvietošanu tirgu, kas ir iegūti no medībām. Un padomē rīt ir jāapstiprina uh, šis lēmums, un acīm redzot arī tas būs iespējams. Tā kā tās ir labas ziņas. Liels paldies! Liels paldies! Anders? Vai vēl kāds eh, par eh, roņu produktu jautājumu? Šķiet, ka tas tiešām ir ļoti labs eh, darbs. Un rīt tas tiek izskatīts korpērā, tas ir lieliski, un ja tas tiks apstiprināts, tad jūlija sanāksmē mēs par to balsosim. Tā kā process ir bijis gana ātrs Mums ir diezgan saspringts eh, kalendārais grafiks arī sadarbībā ar eh, PTO. Eh, tātad par roņu jautājumu neviens nevēlas izteikties. Tādā gadījumā īs pārtraukums līdz balsošanas sesijas sākumam 15.30, jo mums ir jāsagaida visi, kas vēlas piedalīties, jo pagājušais bija problēma, tādēļ, ka visi nebija ieradušies, kas vēlas piedalīties balsojumā. we sort of start? Vai mēs nevarētu sāksim varbūt darbu, kolēģi. Mēs, es tikko kā biju trialogā par telekomunikāciju vienoto tirgu. Mēs esam tieši šajā vidusposmā, bet jāsaka, ka patērētāju tiesību jautājums vēl līdz galām nav atrunāts. Varbūt, ka mēs varētu nobalsot, un tad es tālāk strādāšu ar IMCO atzinumu. Vai mums ir pietiekami daudz deputātu vai kvorums ir, lai mēs varētu sākt balsot? Jā, ir, tad sāksim ļoti ātri un balsosim. Es gribētu pateikties visiem, kas aiziet, lai matemātiski bija citur. Eh, tagad mēs mm, balsosim par autotransporta līdzekļu piesārņotā emisiju samazināšanu. Eh, tas ir mm, ziņojums, ko izstrādājas Roza Fontan. Un mēs sāksim balsot un 40 cilvēks, kas pār pret atturs. Piektais grozījums, kas pār pret atturs. Pieņemts 42, eh, 43, kas pār pret. Atkrīt sastais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Pirmais pār pret atturs pieņemts. Grozījums numur 45, kas pār pret atturs pieņemts. Kopā ar mutisko grozījumu 46 grozījums, kas pār pret atturs atkrit. Ar mutisko, kas pār pret atturs pieņemts. 48 pār pret atturs pieņemts noraidīts 49 par pret atturs noraidīts. Tad 51. pār pret atturs. Noraidīts 52. pār. 52. pār pret atturs. Noraidīts 53. var 53. 53. pār pret atturs. Noredi. Nē, tas bija 53. 54. identiski, abi divi ir nor, noraidīti. 7. grozījums, kas pār pret atturs. Pieņemts 55. pār pret atturs. Noraidīts 56. pār pret atturs ir jāpārbauda šis, groz, šis grozījums. Sākam. Think it. Fully. Okay. No. Laikam noraidīts. Divpadsmit pret četri par. Tātad noraidīts. Nākamais ir kompromiss numur divi par pret atturs pieņemts. 58. pār pret atturs. 50. pār pret atturs. Noraidīts. 8. pār pret atturs. Pieņemts 9. pār pret atturs. Pieņemts 10. pār pret atturs. Pieņemts 6. pār, 61. arī pār pret atturs Pārbaudīsim lūdzu šo te balsojumu. 60. un 61. grozījums. Tas pats vairākums. 12 ir pret, 7 par, 68 par pret, atturas noraidīt 63 pār pret atturs noraidīts 64 pār pret atturs, noraidīts 65 pār pret, noraidīts 11 pār pret atturs, pieņemts 66 pār pret atturs. 66. grozījums. 67. tagad. 6, 7, 6, 8, 6, 9 visi kopā, kas par, pret, atturs. Noraidīts 771, kas par, pret, atturs. Noraidīts 12. Noraidīts 72, noraidīts 73. 76 pār pret, 13. tas ir pieņemts, 75. pār pret atturs noraidīts, 75. ir noraidīts līdz ar to. 20. grozījums, kas pār 20. grozījums. Tas ir 8. labs puses uh, pašā augšā. Pār pret, atturs, noraidīts. 21, 22, 23, kā arī 26 un 29. Šie visi ir atsaukti. Tagad tās, tie visi grapīnī grozījumi, viņi atsaukti atcelti. Marija grapīnī ir atsaukusi. 24. Uh, grozījums, kas pār, pret, atturs, pieņemts, bet pārbaudīsim. Pieņemts ar viens balss pārsvaru, 25. kas pār pret atturs pieņemts 26 pār, at, nu, 27 pār pret atturs pieņemts 27. gribat pārbaudīt. Noraidīts, nē, tomēr pieņems, jo vēl viens ir nobalsojis par. 32. grozījums. 32. Kas pār? Pretāturs. Pieņemts. Arī atkal pārēja nav jābalso. 30. Tad trešais, trešais, kas pār pretāturs. Noraidīts otrais, kas pār pret. Pārbaudīsim. pieņemts. 34. ir atsaukt, 35. 36. kas pār pret atturas noraidīts, 3. pār pret atturs pieņemts, 37. pār pret atturs noraidīts, 38. pār pret atturs noraidīts, 39. nav jābalso, 4. un Galējais beigu balsojums personāla balsojumu formā. Last one. Passed by 20 with... Pieņemts 20 eh, par, nē, 19 par un 9 pret, tu viens atturējies. Liels paldies! Got rain?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 Okay, to update colleagues. Um, Kolēģi, mēs gaidām mūsu referenti budžeta jautājumā. Mums, mēs jau noklausījāmies par robotiem šo izklāstu, bet kolēģis vēl nav ieradies, varbūt pēc tam Varbūt es došu vārdu Andrēsam par budžetu 2016. gadam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka Mēs esam izskatījuši eh, šos eh, punktus, bet es zinu, ka visi nav varējuši izsekot tam, kā tas ir noticis, un Gāpēls kundze ir piedalījās diskusijās, bet, diemžēl, viņa nebija, nevarēja ierasties, viņai kāpēc lidojums, un viņa ir lūgusi, uh, lai uh, es arī iepazīstinu ar viņas ziņojumu daļu par 2016. gada budžetu, un viņas piezīmes es saņēmu, esmu angliski, tāpēc arī angliski uh, tās nolasīšu. Galpels kundze sacīja, ka attiecībā uz budžeta procedūru 16. gadā. Viņa ir ļoti gandarīta, eh, arī iepazīstināt ar otro eh, projektu un arī piedāvāt grozījums. Mēs eh, saprotam, kādus ciparus dod komisija, un mums arī jāstādā ar šādu, šādiem cipariem. Tad pieredze augu mūsu darbā, un tas ir ļoti labi mums kā komiteja. Galvenās e, prioritātes mūsu iepriekšējā e, dokumenta, kas figurē, tas nav mainījušās, tad vienotais tirgus noteikti ir galvenā prioritāte. E, tas ir arī veids, kā veicināt ekonomisku izaugsmu visā Eiropā, un tāpēc mana grupa turpina uh, lūgt un uzstāt, ka mums ir nepieciešams akcentēt šo e, tieši uzsvaru uz vienoto tirgu, tā veidošanos, kā virzītā spēku Eiropā. Tāpat laikā arī patērētāju aizsardzībai ir jāpaliek par prioritāti, tam ir uh, ir um, jānodrošina tiecīgs um, atbalsts arī budžeta pusē, lai atbalstītu patērētāju aizsardzību. Un uh, arī komisija mūsu aplēses ir pieņēmušā ziņā. Galpēškundze uzskata, ka ir nepieciešams līdzsvarots budžets, lai veicinātu uh, muitas eh, savienības funkcionēšanu un varētu, lai varētu apkarot krāpšanu. Eh, šeit ir nepieciešami un, un ir arī apsolīti budžeta palielinājums un Kaltos kundze to atbalsta. Bet eh, mums ir jādara par būtiskiem jautājumiem. Vispirms par šo iepriekšējo pasākumu, kas saucas vienotā tirgus fórums. Mūsu referente uzskata, ka šis jautājums par fórumu ir, tas ir tāds jautājums, mēs atbalstam, ka nepieciešams šis finansējums, šo fórumu katru gadu organizē parlaments un komisija un arī prezidentūra. Tomēr ir skaidrs, ka organizatoriskā daļa tā netiek veikta tikai no komisijas puses. Uh, Mūsu referenti uzskata, ka vienotā tirgus fórums ir ļoti svarīgs eh, instruments, un eh, te tiek apvienot gan um, pilsoniskās organizācijas, gan um, uzņēmumi, gan arī institūcijas. Eh, viss pusenā kopā, lai runātu par um, savām idejām, kā labāk īstenot likumdošanu, kas darbojas vienotā tirgus regulēšanas jomā. Mūsu referente atgādina, ka E, šai, šī ir pēdējie, pēdējais gads šai sagatavošanas rīcībai, tāpēc jauns likumdošanas priekšlikums ir jāsagaida no komisijas, lai e, turpinātu arī šo darbu ar šo ļoti svarīgo pasākumu, kas ir vienādā tirgus fórums. Un visbeidzot, mūsu referente gribēja kaut ko teikt par pilotu projektiem. Mūsu komiteja ir ieteikusi nākus klajā ar institīvu pilotu projektam um, pat, par patērēto izglītību un pilnvarošanu. Nu, tas viss, lai izglītotu gan patērētāju grupas, gan arī uzņēmējs, izglītotu par um, e-komercijas jautājumiem. Ir, eh, šeit ir arī dažādi projekti, kas vēl ir sagatavošanas eh, fāzē, bet um, gala fāzē tie nonāks tikai tad, kad būs um, pilnīgi apspriest ar kolēģiem. Ņemot vērā to, ka projektiem ir dažādas tādas, Um, referenti uzskata, ka vajadzētu uzaicināt komisijas pārstāvi, kas varētu mūsu komitejā stāstīt par situāciju šobrīd. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, tālāk uzklausot ēnu referentus, galvenā referente, uh, gribētu aicināt arī pārstāvu no Eiropas komisijas, kas atbildīgs par pilotprojektiem un, un šo te vienotā tirgus proje, uh, fórumu. Uh, uzskata, ka komentāri no šīs personas būtu ļoti liederīgi arī šai komitejai. Lūk, to man lūdzu nodot jums, Galpēlšas kundze. Paldies. Thank you, Andries. Um, now look... Paldies. Tagad es skatos mūsu ēnu referenta virziena. Es neredzu uh, ēnu referenti no sociāldemokrātiem, bet, uh, bet koordinātori ir. Marija Kapinī. Jā, paldies, man jāatvainojas eh, Kabīnikums vārdā, jo nevarēja ierasties eh, Briselē, jo viņai mājās bija jāparūpēs par ļoti svarīgām lietām, un tādēļ viņa ir lūgus mani apmeklēt šo sanāksmi un iepazīstināt eh, ar uh, viņas viedokli. Viņa ir pateicīga par uh, sadarbību ar uh, Galpēlšas kundze, ar referenti Un būtībā tas, ko Galpelšs kundze piedāvā, faktiski ir eh, ļoti labs kompromiss un labs pamats. Un tas ir tāds visaptverošs, holistisks eh, priekšlikums, eh, uz kuru var labi balstīt tālāko darbu. Un kā Švāba kungs jau tikko sacīja, mm, Galpelšs kundzes vārdā, Grapīnī kundze vēlētos uzsvērt ka eh, ļoti svarīgi ņemt vērā pilotu projektu par eh, patērētā informēšana digitālajā eh, kopējā tirgu, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo tas ir projekts, kas ir beidzies 2015. gadā MVU un patērētājiem, un Eh, noteikti ir jāsako, kādas eh, būs sekas, kādi būs rezultāti šim pilotu projektam, jo eh, palielinās preču iegādē internetā un tas ir ļoti saprātīgs priekšlikums. Grapinī kundze atzīmē arī, ka. Nav faktiski daudz nekādu iebildumu vai neskaidrīgi varbūt dažas detaļas par kurām vajadzētu vienoties, lai nedaudz pagrozītu, bet visādi citādi. Mēs, kā sociāldemokrāti, esam ļoti apmierināti ar to priekšlikumu, kas šobrīd ir uz mūsu kalda. Paldies! Un tālāk dosim ar e EKR grupas ēnu referentam. Paldies! Es eh, paspēju tieši laikā atgriezties, saka Dalton kungs. Mēs uzskatām, mm, principā, ka, ka viss ir labi, šis priekšlikums ir labi strādāts, bet šeit ir neliela dilēma. No mūsu grupas mm, mums, principā, ir mm, tāda nostāja, ka, ja nebūs jauni pilota projekti, tad nebūs arī jauni tēriņi, nu, nevajadzēs nekur citur mazināt. Tomēr priekšlikumi no referents puses ir saprātīgi labi. Un Viņi ir centusies atbalstīt reālo ekonomiku, arī mazos vidējos, privātā sektora izaugsmi, darbvietu radīšanu. Nu, to mēs nevaram neatbalstīt. Un tāpēc droši vien atbalstīsim arī vairumu no mūsu deputātiem, ka ir jābūt vairāk naudai iekšējā tirgus pasākumiem. Ir nepieciešama īstenošana, izpildīšana Un eh, no otras puses ir nepieciešams arī runāt par ietaupījumiem citās jomās. Diemžēl ar šo priekšlikumu mēs nevaram neko panākt, jo katra komiteja runā pat par savu jomu. Bet, principā, mēs eh, spējamies atbalstīt šo eh, atzinumu šo, un uzskatām, ka šeit ir konstruktīva pieeja. Bet uh, ir jādomā arī par citām budžeta jomām. Noteikti tur varētu kaut ko mazināt, lai vairāk tērētu naudu iekšējā tirgus pasākumiem. Paldies. Alde pārstāvi. Tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Atkārtošu to, ko teicu iepriekšējā mēnesī. Esmu ļoti apmierināta ar šo atzinumu. Es piekrītu. Es. Uh, iesniegšu arī savus grozījumus attiecīgi formālajā fāzē. Par pilotprojektu runājot, eh, cits grupas arī atbalstīs šo ideju. Ir attiecīgi budžeta komitejā, deputāti ir saņēmuši attiecīgās norādes, ka, lai arī tur tiek sniegts atbalsts šīm iniciatīvām. Paldies, Dita. Vairāk nav neviena deputāta, kas eh, gribētu pārstāvēt ēnu referentu. Vai ir kāds no zaļo, no goē, no FDD? Nē, I, ir lūdzu roza. Paldies. Ne tikai Henrefretiem bija ļoti laba sadarbība ar Galpelču skundzi, arī citiem bija ļoti laba sadarbība. tieši strādājot pie šī atzinuma par budžetu, divas lietas, kas ir jo īpaši interesants. Vispirms esmu ļoti pateicīga. Tātad ODR jautājums. Tur ir nepieciešami attiecīgi līdzekļi. Šeit ir noteiktas gaidas un uh, noteikti darbi. Un bija problēmas arī no komisijas puses, vai būtu pietiekami daudz finansējumu, lai varētu atbalstīt šo instrumentu. Tātad mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo te jautājumu Eh, esmu arī ļoti gandrīz, ka vienotā tirgus fórums ir iestrādāts. Es tikai gribēju eh, griezties pie jums, eh, lai, lai, lai jūs iesaistītos varbūt ātrāk šajos sagatavošanas darbos, varbūt pat ātrāk nekā komisija. Un vajadzētu tiešām fokusēties uz šo digitālo vienoto tirgu un jāsāk ir pēc iespējas ātrāk strādāt. Tālāk šeit izskanēja doma par apmācību, par izglītošanu, un šķiet, ka tas bija septītais punkts. vienotā tirgus fórumam arī vajadzētu akcentēt šo izglītošanas jautājumu. Kaut gan pats fórums pats uz sevi jau ir tā kā informācijas rīks un pasākums, eh, tur, kur vienotais tirgus tiek eh, atbalstīts un virzīts. Un visbeidzot, eh, gribēju piebilst, vai tad nevajadzētu Runājot par grozījumiem, vai nevajadzētu vairāk naudas informācijai kā tādai? Informatīvai mm, kampaņai atbalstam, kas uh, atbalsta šo te vienoto tirgu, jo mm, cilvēki maz izprot šo vienoto tirgu, nezina instrumentus, kas tie tādi ir, mums ir solvit atbalsts budžeta. Uh, ir kaut kas uzrakstīts par solvītu, bet par solvītu idejas izpratni un veicināšanu tas nav finansēts, tātad cilvēki nezin, kādi instrumenti ir pieejami, viņi nezin, kā piekļūt pie informācijas saitiem. Tad šeit būtu iespēja vērst cilvēku uzmanību uz šiem te jautājumiem. Paldies, Roza. Vai ir vēl kādi citi kolēģi, kas gribētu kaut ko teikt? Es neredzu nevienu deputātu Laikam ir no komisijas kāds pārstāvis. Es redzu, ka referenti ir ieradusies. Mēs, nu, nesam līdz komisijai, bet varbūt ļausim referentē arī piesēst, ieņemt vietu. Tātad no sākuma komisijai vai? Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji nu, jāsaka, man te bija diezgan grūti arī ierasties, bet uh, sākšu ar to, lai padarītu visus uh, apmierinātus, tātad, kā attiecībā uz Single Market Forum mēs organizējam tā saucamo MBU nedēļu, kas būs eh, veltīts informācijas izplatīšanai un arī diskusijām, lai rastu labāko iespējamo risinājumu. Un mums, protams, ir jāatrod attiecīgās sinerģijas budžeta jomā. Un mūsu secinājums uz šo brīdi ir tāds, ka nav nepieciešams rakstu jaunu tiesību pamatu vismaz tā tas pašlaikā izskatās, ka mēs ar esošajām uh, procedūrām varam nodrošināt, ka Single Market Forum var turpināt uh, pastāvēt. Nu, es negvēlos jūs tagad garlaikot ar visādām administratīvām garlaicīgām detaļām, bet tas uh, ir DigiMart un DigiEnterprise tātad kompetencē organizēt Single Market Forum darbu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, un tagad došu vārdu referentei. Burtiski uz pāris mirkļiem, un paldies, ka esat ieradusies mūsu sēdē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es arī atvainojos, ka ierados eh, mazliet vēlāk, un tomēr tas ir tāpēc, ka mana lidmašīna nokavējās par stundu. Un uh, Vēlētos pateikties ikvienam no, no jums, eh, ēnu referentiem, visiem tiem, kur palīdzēja man šā ziņojuma sagatavošanā. Es eh, tiešām uzskatu, ka mums ir izdevusies ļoti laba eh, sadarbība, mēs visi strādājam kopīgi mērķa labā, un mūsu nostāja šobrīd ir uzlikta uz papīra. Komisijas teiktais mani nevisai iepriecēja, jo šis, eh, šis eh, vienotā tirgus regulējums, eh, tā kā šobrīd nenotiek tik ātri, cik mēs to vēlējāmies. Ir ļoti svarīgi, lai mēs to integrētu šajos MVU pasākumu kopumos. Jā, arī tas ir svarīgi, bet mums ir jāuzliek pareizie uzsvari uz mūsu prioritātēm. Jo gan MVU, gan šī vienotā tirgus regulējuma izveida abi ir ārkārtīgi svarīgi, bet eh, tikpat svarīgi ir paraudzīties uz to, kas tad mums ir prioritāte lielie uzņēmumi, patērētāja aizsardzība. Es uzskatu, ka šis vienotā tirgus fórums un arī ziņojums eh, parāda to, ka mēs mēģinam šos eh, prioritējumos punktus tā kā salīdzvarot. Un, protams, ka mums ir jāraugās uz eh, to, kā situācija atri, atrisināsies nākotnē. Mēs tiešām vēlamies izveidot tādus likumdošanas priekšlikumus, kas mums šajā jautājumā palīdzēs. Vai komisija vēlētos vēl ko piebilst? Jautā sēdes vadītāji. Paldies, priekšsēdētāji. Var jau būt, ka es neskaidri izteicos. Single Market Forums turpinās darboties tālāk, izmantojot budžeta sinerģijas iespējas un nevienu viens. Tātad šie līdzekļi tiks izmantoti, kā jau es teicu, MBU eh, vajadzībām, bet no viņiem eh, attiecīgi līdzekļi netiks prasīti, lai līdzdarbotos formā un nav mums nekāda nolūka veidot kaut kādu atsevišķu budžeta līniju priekš Single Market Forum. Okay, thank you for that. Paldies. Paldies komisijai par paskaidrojošo teikumu Gerhards Kurds. Jā, un es arī varbūt vēl eh, pateikšos komisijai par papildinājumu, tas ir svarīgi. šī te ideja par šī iekšējā tirgus eh, fórumiem eh, saņems atbalstu arī parlamentā. Un eh, mana kolēģe Tunhan Honsteina ir šīs idejas atbalstītāji. Bet, ja komisija uzņemties visu šo te sagatavošanas darbu, bet mēs gribētos, lai šajā procesā tiktu iesaistīts arī parlaments un lai šajā procesa eh, noslēgumā mēs varētu nosūtīt vienu vai divas personas, kas eh, tiešām piedalītos šajā te eh, formātā, kā jā, jā, nu, es domāju, ka Rozman pilnībā atbalsta. I see Vai komisija vēlētos vēl ko piebilst? Nē, nu, ir vēl viens komisijas pārstāvis. Mēs eh, tiešām esam jau pasteigušies darba kārtības eh, laikam uz priekšu. Mums eh, laika ir. Es atvainojos, bet šobrīd viss ir tā kā nobloķēts, un man bija, tāpēc atvainojos, ka es tā kā ierados mazliet vēlāk. Jā, mēs saprotam, ka jūs esat ieradusies vēlāk, bet ja jūs vēlaties izteikties, tad tagad būtu īstais brīdis. Komisijas pārstāve. Ja pareizi saprotu, tad par šo budžeta jautājumu jau diskusijas ir bijušas un šobrīd mēs izskatām visus piedāvājumus, bet eh, šobrīd situācija ir nedaudz eh, pamainījusies, jo uh, DG Market ir parādījušās jaunas iespējas, kā, sadalīt, kā, kā sadarboties nodaļām, bet eh, iespējams, ka mēs varēsim izmantot arī citus ceļus, kā stiprināt vienotā tirgus fóruma funkcionēšanu. Protams, arī mums tas šķiet svarīgi, lai mums būtu ļoti labi rezultāti. Un eh, brīdī, kad ienācu šajā telpā, es sapratu, ka To jau Gaskards kundze tā kā teica, un e, ir vēlreiz svarīgi to atcerēties, ka e, vienotā tirgus fóruma uzraudzībā un arī darbības veidošanā ir iesaistīts parlaments. Viki Forda un bija viena no mūsu sarunvedējām, sarunvedējām partnerēm un arī deputāti no citām politiskajām grupām. Un e, Esmu pārliecināta, ka mēs organizēsim arī turpmāk specifiskus seminārus, un nākamgad mums ir paredzēta lielāka apmēra konference, tātad eh, Nīderlandes prezidentūras laikā, un tad mēs eh, runāsim jau konkrētāk, eh, kuri parlamentārieši varbūt šajā konferencē varēs uzstāties. Jā, protams, ka mēs arī atbalstam vienotā tirgus fórumu. Uh, un jūs runājat par sinerģiju, runājāt par dažādām iespējām, un noteikti, ka būtu jēgpilni parunāt par to, kādas tad ir mūsu iespējas nākotnē. Var vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Labi, tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. jūlijas 2012. dienā. Grozījuma izskatīšana būs 3. septembrī. MKO mēs eh, balsosim 4. septembrī. Paldies visiem! Un esam pabeiguši šā jautājuma izskatīšanu. Un eh, tādēļ šķiet, ka esam izsmēluši mūsu šās dienas darba kārtību. Vai būtu kas izskatāms dažādi jautājumi momentā? Ja ne, tad vēlējos atgādināt kolēģiem, ka 15. jūlijā 2009 ir mūsu nākamā sanāksme un tagad slēdz sēdi. Paldies!